ziņojums. Priekšsēdētājs no sociāldemokrātu grupas ir saņēmis eh, nomināciju, kas tiks iekļauta protokolā. Runa ir par to, ka Arnts Kona kungs aizvietos Steinruks kundzi attiecībā uz dalību Eiropas Savienības Albānijas eh, delegācijā.